that after we have had a hearing in June 27, um, I will uh, see to that we can have a discussion about compromises. Mums ir jādomā tagad par kompromisiem nākamajiem punktiem, lai mēs varētu sagatavot balsojumu septembrī. Un arī mēs pieturamies pie mūsu plāna attiecībā uz oktobra balsojumu. Attiecībā uz dažādiem grozījumiem, es domāju, kopīgā struktūra ir, manuprāt, tāda, ka ir nepieciešamība pēc globālas sadarbības un globāla ietvara tam, ko mēs saucam par globālu pārvaldību. Un mums ir G20, kas ir nozīmīga struktūra pēc būtības. Tā, tā ietver 20 vislielākās pasaules ekonomikas. Un ir savs pašs definēšanas veids. Taču mums ir arī vairākas citas globālās struktūras - iznirstošās ekonomikas, lielās valstis un vecākās versijas, kādas mēs pazīstam kā G7, G8. Un mēs visi redzam, ka G20 no šīm struktūrām ir visnozīmīgākā, un mēs arī apzināmies to, ka tas ir bijis eh, prioritārais eh, fórums diskusijām tam, kā mēs eh, varam veidot jaunus noteikumus, jaunu ietvaru uz globālas bāzes, kā arī mēs apzināmies, ka G20 vājais punkts ir caurskatāmības trūkums, atbildības trūkums, universalitātes trūkums un caurskatāmības trūkums, ieviešanas trūkums, un tāpēc savā ziņojumā esmu norādījis to, ka mums vajadzētu kaut kādā veidā mēģināt gan G20, gan cita līdzīgas struktūras piesaistīt pie SVF, kas ir struktūra ar savu atbildību, savu caurskatāmību un kam ir iespējas nodrošināt ticamu un drošu pasākumu ieviešanu. Lasot grozījumus, es redzu, ka lielākā daļa no praktiski visām grupām, varbūt pat pilnīgi visām, katrā ziņā no galvenajām, ir tādā vai citādā veidā saistīts ar e, izsvēršana, līdzsvaru meklēšana šeit, un tāpēc es meklēju kompromisus, pieturoties pie šīs struktūras, taču apzinoties arī to, kādi jauni akcenti būtu jāsaliek. Lai ik viens būtu apmierināts, ja es tā drīkst izteikties. Un jau tagad gribu sacīt, ka vairāki grozījumi, ko iesnieguši Gulāra un citi, ir pieņemami, man es varētu pielikt eh, plusiņu pie visiem šiem. Eh, kā arī Lamberta kunga grozījuma mums eh, varbūt ir atsevišķas viedokļu nesakritības, par to ne jūs, ne es neesam pārsteigti, taču pārsteidzoši tas, ka 22. un 57. grozījums ir pieņemami. Citi būtu uh, diskutējami. Beras skundze arī ir iesniegusi grozījumus, no kuriem vairākus es atbalstītu un pieliktu plusiņu pie tiem, un esmu gandarīts par plašo vienprātību mūsu komitejā. Kopumā ceturtais punkts, jāsaka, ir e, tas punkts, kurā runa ir par SVF un par SDR, par valūtām un tām valūtām, kas ietilptu E, valūtu grozā, kurām ir jābūt e, pilnīgi konvertējamām, kurās tiktu ņemta vērā Ķīnas problēma, jo ja viņi vēlas, lai e, viņu valūta ietilptu SVF SDR grozā, tad vajadzētu pasvītrot to, ka tai ir jābūt konvertējamai. Un tā ir viena no problēmām. Konvertējam Ķīnas valūtu. Ja mēs to varam nodrošināt, tad mēs varētu krietni pavirzīties jau uz priekšu. Tālāk par to, kā vajadzētu būt struktūrējamam eh, SVF. No lielākās daļas deputāti saprotu, ka pastāv atbalsts neformālajām struktūrām, galvenokārt G20, gan arī citām, bet nodrošinot eh, ticamību, stabilitāti, drošu ieviešanu, eh, piesaistoties dažādos veidos pie SVF. Un kā to panākt, tas būtu apspriežams ar ēnu referentiem. Beres Konze, es jau sacīju tikko, ka Es vismaz divus no jūsu grozījumiem labprāt atbalstīšu. Tā, to es saku ar gandarījumu, jo tā nevienmēr ir. Katrā ziņā vēlos pateikties jums par uzmanību. Paldies! Thank you, Mr. Chairman. Paldies. Priekšsādātāji, es gribētu pateikties referentam Hokmārkam par sagatavoto ziņojumu, jo viņa projekts ir ļoti stabils pamats, uz kur mēs varam turpināt būvēt, un vismaz uh, lietas būtība ir iekļaut, un katrā ziņā tagad mēs cerīgi raugāmies uz iespējām apspriest kompromisus, lai mēs varētu padarīt šo par ļoti labu un spēcīgu ziņojumu. Iesākumā jānorāda, ka pasaule caur globalizāciju ir pēdējo pāris desmitgažu laikā spērus milzīgus soļus un atsevišķas valstis ir sevi pozicionējušas kā ļoti spēcīgas, tomēr mēs nedrīkstam ignorēt uh, eh, eh, ziloni trauku veikalā. Un mums ir jāņem vērā milzīga recesija, un tas, ka mēs globāli vēl neesam ieraudzījuši gaismu tuneļu galā. Un lai gan mēs redzam, ka atsevišķas no attīstības valstīm krietvien pacēlās, tomēr citas valstis kļuva vēl nabadzīgākas. Un arī mums ir jāņem vērā vīdes problēmas. To mēs nedrīkstam ignorēt to vēlos sacīt iesākumā. Pēc būtības, kā jau sacīja Hokmarkungs, mēs skatām institucionāls jautājums, institucionālu un globālu lēmumu pieņemšanu, kas, par ko mums ir jādomā. Un mums ir pilnīgi nole, noteikti jālēm par to, kāda veida pārvaldību un eh, lēmumu pieņemšanu mēs vēlamies. Eh, mums ir G20, vai mēs vēlamies to pārveidot par kaut ko līdzīgu apvienotajām nācijām, vai mēs to vēlamies kā klubiņu, kā tas ir šobrīd lielāku klubiņu eh, kurā spēcīgākās valstis ir pārstāvētas, kurās lielās valstis ir pārstāvētas, bet mazās un trucīgākās valstis to balses netiek uzklausītas. Mums būtu jāpārdomā šis aspekts. Tāpat, cik lielā mērā ir jābūt un kādā veidā tam ir jābūt organizētam. Lēmumu pieņemšana, kas notiek konsensus veidā un e, Šobrīd mēs saskaramies ar dažādiem preses paziņojumiem pēc samitiem, kas ir ārkārtīgi neskaidri, kur eh, nav detaļas izklāstītas un nav nekādas, nekāda pēcdarba, kur, kur būtu izklāstīts, kas tad ir un kas nav paveikts. Kāda būtu kā 20 eh, loma, struktūra, attiecības ar starptautiskām aģentūrām, ar SVF, ar Pasaules banku, ar. Uh, to eh, un kādā eh, veidā G20, eh, kā tas būtu ar spēcīgu sekretariātu, šobrīd tāda nav. Tīmekļu vietnē jūs redzat, ka ir lielāks atbalsts E, daudzām starptautiskām organizācijām un daudz mazāks G20. Tālāk vēl viens svarīgs aspekts ir Eiropas Savienības un tās vienotās balss loma, kuru es gribu uzsvērt, mēs ļoti gribētu un kurš šobrīd mums nav starptautiskos e, ekonomiskos pasākumos. Mums ir mūsu atsevišķās balsis, dažas ļoti spēcīgas, bet uh, tas neatiec uz mums kopumā, tāpēc es gribētu uzsvērt, ka Eiropas Savienībai būtu jābūt ar savu vienotu balsi, kas būtu sadzirdama un spēcīga. Un eh, tā apcilāt vairākus jautājumus, to skaitā tos, kādus mēs skatām šeit pat Eiropas Savienības trūkumā, tādus kā līdzsvar trūkums, kur no vienas puses e, izraisa pārpalikumi, pārāk lieli uzkrājumi, pārāk maz pieprasījums un atkal pretējā pusē e, deficitārās valstīs. E, Eh, pretēji procesi, un mēs vēlētos simetriju globālā līmenī. Jautājums ir par līdzsvaru, lai to varētu nodrošināt, lai paceltu vienu pusi svirai, ir eh, jāpalaiž uz leju otra. Vienā pusē varētu samazināt pieprasījumu, otrā to pacelt. Un tas attiecas arī uz Ķīnu, uz Savienotajām valstīm un tāpat attiecināms uz Eiropas Savienību. Nākamais punkts - maiņas kursi mēs vēlētos, lai tie ir caurskatāmi, lai nebūtu negodīgas konkurences, kas vēl sāsinātu šo līdzsvaru trūkumu. Mēs vēlamies jaunu starptautisku uh, sistēmu, kas būtu efektīvāka. Mēs gribētu redzēt, kādas būtu, kāda būtu SDR loma, vai dolārs tiktu izmantots kā, līdz šim kā rezerves valūta, kā startautiska valūta, kas palīdzētu atrisināt problēmas, kas būtu Eh, kas būtu risinājuma līdzeklis, un mēs gribētu, lai gan eh, vienā, gan otrā Atlantijas okeāna pusē tiktu pievienoti īstenot vienotu standārtu, un mēs negribētu nekādu patvarīgumu no finanšu institūcijām. Mēs esam pieskāršies vairākiem jautājumiem, taču es domāju, ka tie ir jārisina tādā veidā, ka pasaulē ir pelnījusi labāku institucionālu struktūru un lēmumu pieņemšanu. Un katrā ziņā es cerīgi raugos uz sadarbību ar referentu Hokmarku un ar ēnu referentiem. Paldies! Muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es tomēr lietošu angļu valodu, jo tā ir valoda, kurā esmu strādājis pie šī teksta. Pirmkārt vēlos pateikties Hokmarku kungam, kad, kamēr nebija klāt, Eh, projekta eh, prezentēšanā, un gribu sacīt, ka projekts, manuprāt, ir ļoti līdzsvarots. Un tad, kad mēs runājam par eh, galīgo lomu, mums ir jāņem vērā krīzes komitejas loma, lai parlamentu loma būtu maksimāli konsekventam. Galvenie temati tiek apspriesti, es nesniegšu savu viedokli par visiem, bet es norādīšu atsevišķas pozīcijas, kas, manuprāt, ir nozīmīgas. Pirmā no tām ir tā, ka pilnībā es atbalstu, ka Eiropas Savienībai ir jābūt ar savu sēdekli maksimāli daudz sabiedriskās organizācijas. Otrkārt, atbalstu vienotu eh, vietu SVF eh, ietvaros Eirozonai, tas ir nepieciešami, ja mēs vēlamies, eh, lai mūsu valsts izskalētu, izskanētu multipolārā pasaulē. Runājot par eh, maiņas kursiem, es domāju, ka vairāk ir jāizmanto SDR kā pasaules rezervas valūta. Un runājot arī pie tā paša par maiņas kursiem, varbūt mums vajadzētu skaidrāk denonsēt valūtu dempingu, kur atsevišķas valstis, kā piemēram Ķīna, piemēro tirgu. Un šī fakta nenosodīšana varētu izraisīt eh, pamudinājumu citām iznīstošajām ekonomikām to darīt. Un es domāju, ka Centrālo banku padomu būtu noderīgi, lai koordinētu um, monetāro politiku globālā līmenī. Tāpēc es atbalstu uh, Dafa kunga iesniegto grozījumu šajā sakarā. Runājot par uh, finanšu transakciju nodokli. Tas būtu noderīgs veids, kā celt ienākumus pieaugot valsts parātam, taču Es atbalstītu tādu nodokli tikai tad, ja tā tiktu ieviesta globālā mērogā. Šeit es eh, atbalstu jau šajā pašā komitejā paustās eh, bažas, ko darīja zināmas Mario Draghi, kurš bija nobažies par iespējamo cenu volatilitāti un spekulācijām, ko izraisītu šīs jaunais nodoklis. Taču, kā jau es sacīju iepriekš, es neatbalstīšu finanšu uh, transakciju nodokli, ja tas tiek ieviests tikai Eiropas līmenī. Es domāju, ka tas novedīs pie kapitāla aizplūšanas no Eiropas. Tāda ir mana pozīcija. Iespējams, mums par šo jautājumu ir jārunā arī šajā ziņojumā, jo citos ziņojumus tas ir viens no galvenajiem skatāmajiem punktiem. Un visbeidzot, es vēlētos atbalstīt koordinētu finanšu eh, ietvaru izveidošanu starp Eiropas Savienību un Savienotām valstīm. Paldies! Gracias, señor Tramosa. Monsieur Lambert, s'il vous plaît. Paldies, Lambērkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies referentam. Paldies uh, par viņa lepniem vārdiem, jo Gunār, tad, kad jūs sakāt, ka mēs nepiekrītam viens otram, tad uh, tas mani uh, nomierina, teiksim tā. Ja mēs varam vienoties par uh, dažām lietām, tad tomēr mums ir daudzas atšķirības. Un uh, mēs neticām, ka tirzniecība pati par sevi varēs uh, pasaules ekonomiku padarīt ilgtspējīgu. Uh, un uh, cilvēku dzīvošanu uz šīs planētas ilgspējīgu. Un es nekādā ziņā neesmu uh, tas, kurš aizstāvēs barjeru celšanu, barjeru celšanas dēļ, bet no otras puses es domāju, ka tirzniecība bez striktiem noteikumiem diez vai ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Mums ir vajadzīga tirzniecība, bet ir vajadzīga arī noteikumi, jo mēs zinām, ka uh, tirgi neņem uh, vērā virkni lietu, ko uh, sauc ekonomikā par ārējiem faktoriem, un tie bieži vien uh, apdraud mūsu dzīves apstākļus, vai nu sociālos, gan vides. Tātad mēs daudzos jautājumos būsim pretējās pozīcijās, bet tomēr um, ar nepacietību gaidu virkni kompromisu grozījumu, ko jūs izstrādāsiet. Man ir bijusi izdevība sadarboties ar jums, un dažkārt mēs varam vienoties par lietām. Tās dažas lietas, kuras gribētu uzsvērt, uh, atbalstu to, kas tika teikts par vienoto Eiropas balsi globālajā ekonomikas pārvaldībā, bet gribētu izteikt tādas visārīgas pārdomas par globālo ekonomikas pārvaldību. Es zinu, ka tas ir vajadzīgs, bet es zinu, ka tas būs garš ceļš. Mēs vēl esam ļoti tālu no tā. Un kas man rada bāžas, kā Ramons tikko teica par finanšu transakciju nodokli, jeb FTT, uh, Tad, kad mēs sakam, jā, mēs vēlamies vienlīdzīgus spēles noteikumus globālā līmenī, un pirms tam mēs uh, nevirzīsimies, bet tur nav runa tikai par FTT. Eiropas vēsture un pat pirms tam Eiropas ekonomiskās uh, vēst, ekonomiskā vēsture, ko radīja Bretonvuds nolīgums, parāda, ka uh, dažkārt uh, nevar gaidīt, kad uh, būs globāla ekonomikas pārvaldība. Uh, jāsāk ir ar tiem, kur vēlas iesaistīties un darīt lietas, ko citi nedarīs, varbūt nekad viņi to nedarīs. Apkopojot suverenitāti virknē, virknē jomu un tad darīt to, kas mums šķiet vislabākais mūsu kopējām interesēm. Tātad no vienas puses globālā ekonomikas pārvaldība ir vēlams mērķis, bet nevajag uh, lolot ilūzijas, ka mēs pie tā nonāksim ātri. Vai drīz mēs redzam, cik sarežģīta ir Doha un PTO nolīgumi. Mēs redzam, ka G20 uh, ir, es atvainojos, bet tā ir tukša čaula. Labi, ka šīs tikšanās notiek, bet rezultātu ziņā, uh, politiska konsensa ziņā tas viss ir izgāzies. ASV, Ķīna runā par budžeta tēriņiem, Eiropa e, veic piesardzības pasākumus un uh, Vienīgā lieta G20 ir e, tas, ka mēs varam runāt viens ar otru, bet katrs dara to, ko viņš vēlas. Tātad nelolosim ilūzijas, ka G20 varētu aizstāt globālu ekonomikas pārvaldību. Mums ir jāiet uz šo mērķi, bet uh, tas nav, ne, vēl nav tuvu. Kad mēs runājam par Eiropas ekonomikas pārvaldību, mēs taču negaidām globālu pieeju, mēs vienkārši rīkojamies. Daži punkti, kurus gribētu uzsvērt. Preču cenu jautājumu svārstīgums. Uh, Mēs zinām, ka ir sausums Eiropā un citur, bet um, preču cenas un pārtiks preču cenas īpaši ir tiešām daudzās valstīs uh, akūts jautājums, jo īpaši attīstības pasaulē. Un ja mēs vēlamies, lai ekonomikas pārvaldība būtu kaut cik leģitīma, uh, Uh, nabadzīgākajiem uz šīs planētas, mums ir jānodrošina, lai šie jautājumi tiktu atrisināti, jo tādējādi mēs uh, viņiem parādīsim, ka globāla ekonomikas pārvaldība ir arī viņu interesēs, nevis tikai attīstītās pasaules interesēs. Mums tiešām ir jādara kaut kas arī attiecībā uz kapitāla plūsmām. Un atkal es nesaku, ka mums vajadzētu atkāpties un uh, tikai īstenot katram savu nacionālo kapitāla tirgus, bet mēs uh, esam redzējuši, ko rada šī atvērtība kapitāla plūsmu ziņā. Sistēma ir ļoti ievainojama, un tas ir nopietni. Es nezinu, kā to saka angliski, bet, eh, piemēram, uz kuģa ir dažādi nodalījumi. Tagad mums ir tagad tāds viens atvērts uh, atvērt pat vērtne bez nekādiem uh, nodalījumiem. Mums ir tāda ļoti atvērta uh, ekonomika, nav uh, šie te kuģa nodalījumi, kas var aizsargāt vienu, aizsargāt mūs no mm, avārijām. Šorīt mums pie mums bija Bermudas premjerministrs. Nu, tas bija joks Es eh, nebiju tādā īpaši jautrā noskaņojumā šorīt, bet, eh, eh, kā kāds saka, cilvēki ierodas uz Bermudu, tāpēc, ka mēs esam pasaules klases finanšu centrs, nu, tur ir tomēr citi noteikumi, citi apsvērumi, es viņam neticu. Ja jūs tiešām nopietni vēlties samazināt nodokļu spiedienu, tad uh, Jūs nevarat nepiekrist, ka pirmā lieta, kas ir jāapkaro, ir krāpniecība nodokļu jomā. Un ja nodokļi tiks samaksāti, tas nozīmē, ka nebūs jāiekā, jāievāc jauna nodokli. Daudz izmanto šīs te nodokļu paradīzes gan ārpus Eiropas Savienības, gan Eiropas Savienībā, un ja mēs daļu no tā varam savākt, protams, mēs nekad nenonāksim līdz nulles līmenim, nekad visus nodokļus neievāksim Ehm, tur eh, tad būtu jāizmanto ne, nedemokrātiski pasākumi, kas varētu pārkāpt cilvēku brīvību, bet eh, ja mēs eh, tiešām ievāktu visus nodokļus, tas valsts budžetus padarītu daudz ilgspējīgākus. Un tur ir daudz darāmā globālās ekonomikas pārvaldības jomā. Es piekrītu daudziem iesniegtiem grozījumiem, cerams, ka panāksim labu uh, vienošanos. Un paldies! Merci, Philippe. Et Madame Beret, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Paldies. Priekšsēdētāji. Uh, referentam paldies, atvainojos, es nevaru. Uh, noklausīties visu grozījumu analīzi, bet iespējas sapratu no četriem viņš atbalsta divus manas iesniegtos. Un negrūti ir iedomāties, kāpēc, un es domāju, ka tas ir 36. un 161. Eh, nevis 37. un 177. Vēlos sacīt, ka tomēr ir konsekvence starp šiem četriem grozījumiem, nevis tāpēc, ka Pervanša Bērēs interesētos par kredītreitīgu aģentūrām, ka tajās ir jāmeklē nelabais. Un šo grozījumu loģika ir ar ļoti specifisku pazīmi. Kurā ir būtiska pašreizajā situācijā, jo pasaules mērogā informātikas un visu advancēto tehnoloģiju ērām, tad, kad jūs rīt nosūtīsiet ierakstītu vēstuli uz Bermudām vai internetā pasūtīsiet uzgriezni, kas ir uh, Eh, izgatavots eh, Taivānā, jūs varat sekot šo sūtījumu ceļām. Jūs zināt, kurā brīdī jūs pasūtījums ir reģistrēts, kurā brīdī iesaiņots, kurā brīdī iekrauts un tā tālāk. Bet kapitālu eh, kustībā Tā nebūtu nav, lai gan arī šeit modernās tehnoloģijas varētu būt noderīgas. Un izrādās, ka Savienotajās valstīs tā saucamajā Franka Doda paketēm ir paredzēti pasākumi, kā uzlabot šo situāciju un izsakot kapitālu kustību, kas ir būtiski arī uzņēmumu vadītājiem, tad, kad kopsapulces laikā uh, viņi skata šos jautājumus un viņiem nav nekādu iespēju izklāstīt kapitālu kustību, viņiem ir grūti dažkārt runāt par attīstības stratēģiju. Līdz ar to amerikāņi vēlas uzsākt šo pasākumu, uzlabot kapitālu kustību, kas varētu būt ārkārtīgi noderīga. Un mums kā Eiropiešiem Eh, nevajadzētu nonākt tajā pašā situācijā, kurā mēs atradāmies runāt par grāmatvedības standartiem. Tātad kāds pasaules mērogā uzsāk procedūru uz nacionālu pamata, lai gan tā attiec uz globālu problēmu. Un runājot par izsekojamību, tieši tā arī šeit ir. Tā, tāpat kā grāmatvedības normā mums ir nepieciešama pasaules mēroga izsekojamība, tieši tāpat kā uh, pasaules mēroga grāmatvedības standarta. Un ja Eiropa nekāp šajā vilcienā, tad amerikāņi virzīsies uz priekšu no savas puses, un tad, kad viņi nonāks pie mums, tad izsekojamība notiek šādā veidā, viņi nos uzskaitīs, kādi ir grā standarti, un tagad lūdzu pērciet. Mums ir jāatrod citi veidi, kā to izdarīt, tāpēc es 161. punktā norādu, ka tam ir jānotiek SVF uzraudzībā, un aicinu jūs to atbalstīt. Mans otrais Eh, aicinājums ir atbalstīt 177. Eh, un 38. grozījumu, jo abas paketes ir cieši saistītas, tāpēc, ka šobrīd eh, un pagaidām neviens nav interesējis, interesējies par šiem jautājumiem vai arī nav pietiekami iesaistījies tajos uzskatot, ka tas ir tīri detaļu jautājums, lai spēle būtu tā vērta. Un tie kuri ir uzsākuši konkrētu darbu šajā jomā un kuri ir privatizējuši to, ka būtu jābūt valsts īpašumā, tātad informācijai, tās ir kredītreitīga aģentūras. Un varbūt eh, jūs gribētu, lai formulējums tiktu pārstrādāts, bet eh, reitīga aģentūru loma šajā sakarā būtu jāvina un viens ir papildinājums otram, un bez tam, un atbalstot Remosas kunga sacītu, es gribētu vērst jūsu uzmanību uz vairākiem secinājumiem, kuri tiek izstrādāti un e, pieņemti mūsu parlamentā krīzes komitejas ietvaros, jo Eh, nevajadzētu, ka dažādās vietās tiktu pausta pilnīgi atšķirīgi viedokļi, pat ja mēs gūstam rīt uz brokastu laika globālās pārvaldības rīku, tomēr mēs piedāvājam veidot integrētu globālo pārvaldību, kurā tiek integrēts G20 eh, nozīmes jautājums. Turklāt arī uz to atsaucās arī mans kolēģis Edvards Šikons. Un, un lai mēs atbrīvotos no šīs mazliet infantīlās globālās pārvaldības fāzes, mums būtu izstrādātās ekonomiskās pārvaldības struktūras jāsasaista ne tikai SVF ietvaros, bet arī apvienoto nāciju ietvaros. Un E, šajā sakarā krīzes komitejas secinājumi dod iespēju e, virzīties tālāk. Otrais punkts ir jautājums par kapitālu kustību, kur krīzes komitejas ziņojumā mēs norādām to, ka uzraudzības institūcijām nevajadzētu samierināties ar to, ka tās novēro finanšu tirgu eh, atgriešanos stabil, eh, pie stabilitātes, bet arī jāseko makroekonomiskiem mērķiem. Un ja kapitāla kustība tikai pasliktina makroekonomisko līdzsvaru trūkumu, tad kaut kurā brīdī kādam ir jāķers pie trauksmes zvana, un nesen tā bija svēfloma, taču mēs varētu vēl to diskutēt. Un trešais un pēdējais aspekts no manas puses, un lūdzu mani atvainojiet, eh, ja es eh, skrienu cauri visiem grozījumiem, taču ir grūti runāt par globālu ekonomisku pārvaldību, nepieminot institūciju, kas ir saistāma eh, vai nu no ar pašregulēšanos vai ar privāto sfēru. Un es šeit domāju eh, tādas institūcijas kā Bāzeles komiteja vai. Le texte final de notre euh, résolution, il faut. EASB, es domāju, ka šiem jautājumiem ir jātiek pieminētiem, jo tie ietilpst ekonomiskās pārvaldības paketē. Paldies! Merci, Pervanš. Paldies, Pervanš. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēd. Nesmu ēna referents, bet Saids Kamals man aicināja viņu vietā izteikties, jo viņam ir jābalso eh, kādā citā komitejā šajā mirklī, tādēļ es ar prieku to arī darīšu. Vispirms visu ECR deputātu eh, vārdā šajā komitejā gribētu pateikties jums par smagu darbu. Un personīgi esmu ļoti gandarīts par to, ka šāds uh, saprātīgs uh, ziņojums ir gudra cil, uh, deputāta uh, rokās, mūsu komitejas godājumā deputāta Gunāra Hekmārka rokās. Ar jums sadarbojamies ar lielu prieku pirmkārt piekrītam referentam, ka SVF būtu izmantojams veiksmīgāk. Tā arī oficiāla institūcija ar saviem statūtiem. Šajā ziņā pilnīgi piekrītam Gunāram un viņa pozīcijai. Esam diezgan piesardzīga attiecībā uz pārlieku regulēšanu, bet Eh, klausoties to, kas izskanēja pēcpusdienas sesijas sākumā, mums ir, ja ne tādas pašas, tad ļoti līdzīgas domas šajā jautājumā. Uzsvēr šoreiz, ka ASV un Eiropas Savienība kopā eh, veido gandrīz 40% globālās tirdzniecības un gandrīz 50% no eh, globālā uh, koprodukta. Tas ir svarīgi, tas jāņem vērā un jāizmanto visi, visi esošie, to es gribētu uzsvērt, esošie sadarbības mehānismi kā transatlantiskais likumdevēja dialogs un tam līdzīgi. Mēs pamudinam starptautiskas organizācijas tādas kā SVF un G20 vērsties veik, pie veiksmīgiem ekonomiskiem pēc padomu attiecībā uz fiskālo disciplīnu, kas ir ārkārtīgi svarīga mācība no pagājušā mēneša un gadiem, mēnešiem un gadiem. Un es nebūšu pārsteigts, vai arī es nepārsteigšu jūs ar to, ka mēs esam ļoti piesardzīgi attiecībā un skeptiski attiecībā uz, starto, uz transakciju, eh, finanšu transakciju nodokļu un jebkādiem jauniem nodokļu veidiem. Attiecībā uz to esam ļoti piesardzīgi, neatbalstīsim neko tam līdzīgu. Lūk, Eh, dažas piebildes no manas eh, puses, un vēlreiz, Gunār, pateicos tev par smagu darbu. Paldies! Paldies, tagad Klūtas kungam dod vāru. Paldies! Arī es neesmu ēnu referents, bet mūsu politiskās grupas vārdā tas ir Migels Portašs, kurš šodien gan diemžēl nevarēja ierasties. Tomēr viņš man atstāja dažas uh, pierakstus un lūdzu tās šeit prezentēt. Un to uh, eh, pieraksts ir angļu valodā, attiecīgi es tos arī prezentēšu angļu valodā, un pēc tam es vēl no savas puses ko piebildīšu. Iesākšu ar Migela pirkstiem tātad. Nu, Gunārs uzskata, ka nelīdzsvar radušies tādēļ, ka ir uh, kon, uh, tautsēmniecības, kas nav konkrētspējīgas. Taču mēs uzskatām, ka konkrētspēja nevajadzētu būt tautsēmniecības galvenam jautājumam. Uh, E, Konkrētspēja nav cēlons, bet konsekvents globālai ekonomikai, kur e, spēcīgākais vajākos nomāc e, un nav sadarbības apsvērumu punktos un 30. punktā Gunārs pastāv uz brīvās tirdzniecību kā attīstības uh, priekšnoteikumu. Mēs uzskatām, ka brīvā tirdzniecība ir uh, bagāto protekcionisms. Visattīstītākās tautsamniecības eksportē izstrādājumus, kur uh, tām dod lielāku labumu. Mums ir nepieciešama cita stratēģija, kas ir balstīta uz brīvās tirdzniecības, uz, uz godīgās tirdzniecības principu. E, godīgā tirdzniecība aizsargā tos, kas paši nevar aizsargāties, tas nav protekcionisms, bet tas ir koordinācijas veids, kur e, e, pārpalikums, eksporta pārpalikums un deficīti tiek līdzsvaroti. Tas ir balstīts uz uh, Eh, zemu algu un nodokļu izdarīšanas, no nodokļu maksāšanas izskaušanas. Gunārs vēlētos eh, SVF eh, rokās nodot pasaules ekonomisko pārvaldību, taču mēs kritizējam G20, G7, G8 ekon, demokrātiskās caurskatāmības trūkumu. Tajā pat laikā tas rada problēmas daudzām valstīm e, šīs ir nedemokrātiskas iestādes. E, globālā līmeņa koordinācija būtu jāveic restruktūrizējot ANO un tās finanšu un ekonomisko padomu. Tai vajadzētu vadīties pēc reģionalizācijas e, loģikas balstoties uz sociāla-ekonomiskiem indikatoriem. Lūk, Miguel Portaša komentārs tik tālu. Un no savas puses vēlētos norādīt uz to, ka 69. grozījums, ko pats esmu sagatavojis, man šķiet īpaši svarīgs, tur ir runa par spekulāciju jautājumu ar izēvielām un uh, Eh, īpaši pārtiks produktiem, par to jau te ir runāts. Eh, es gribētu uzsvērt, ka man šis ļoti svarīgs panākt šajā jautājumā kompromis, ko parlamentu vairākums varētu atbalstīt. Šis ir jautājums, kas vismaz tajā presē, ko es lasu, eh, kļūst arvien svarīgāks. Pagājušajā uh, diskusija raundā ar Mišpanķē mēs arī par to runājam. Es domāju, ir laiks uh, šai tēmai pievērsties, un tādēļ es uh, priecātos, ja mēs panāktu šajā jautājumā saprātīgi kompromisu. Paldies! Paldies, Klūtes kungs! Tagad vārdu dodu komisijai. Paldies, priekšsēd. Varam piekrist daudzām politikas rekomendācijām, kuras ir izteicis referents. Grozījumi starp tiem ir vairāk kas eh, vē, eh, ziņojumi vēstījumi precizē un tie ir apsveicami. Konāls Hekmārks izdarīja atšķirības starp saturiskiem un institucionālajiem jautājumiem, kas attiecas uz saturu. Komisija labprāt piedalās diskusijās par globālu ekonomisko pārvaldību attiecīgajos formos G20. Mēs esam norādījuši uz nepieciešamību uzlabot globālo ekonomiskās politikas koordināciju, it īpaši e, spēcīgas, ilgspējīgas, līdzsvarots izaugsmes ietvaros, ko uh, ir sen uzspraudus mērīgā 20, jāstabilizē startautiskās uh, e, mājas kursi. Mēs uz, ka tām, kā esošā sistēmai trūkst pielāgošanās mehānismi un īpaši efektīvi ieviešanas pasākumi un mehānismi. Uzraudzība ESVF līmenī un G20 līmenī ir jāuzlabo un tā ir ļoti svarīga. Kas attiecas uz uh, globālo kapitālu plūsmu e, stabilizēšanas jautājumu, par to ir runāts G20 līmenī. Un šā, tam ir jāizstrīdā labi vadlīnijas. Kapitāla plūšana kontroli gan drīkstētu uzskatīt, tikt uzskatīt tikai kā pēdējo iespēju. Kapitāla plūsmai principā ir jāpaliek brīvai eh, politikas uh, līmenī, šis princips ir jāuztur. Kas attiec uz SDR? lai tās nozīme pieaugt, mums ir jāsaprot eh, eh, iepriekš, eh, kāda ir multipolārās rezervas valūtas iespējamie riski. Šos jautājumus esam arī tematizējuši G20, un tas ir arī mūsu atzinuma projektā ietverts. Pereses kundze runāja par attiecībām starp G20 un ANO, kā jūs varbūt ziniet, debata ir sākusies ANO. Uh, pēc ģenerālās asambļas rezolūcijas 6594 par globālu ekonomisko pārvaldību globālam ekonomiskajai padomē un ekosoku vajadzētu um, ciešāk saskaņot savus uh, darbības, un ANO ir jāieņem pienācīgā vieta globālās pārvaldības jomā, kas attiec uz institucionālajiem jautājumiem. Uh, Pabeigšu ar dažiem komentāriem par komisijas pienesumu iespējamo plašumu ekonomiskās politikas debatē. Mēs uzskatām, ka ES politiskā redzamība eh, startotiskos ekonomiskos formos un tās pārstāvniecība, eh, ko var nodrošināt, kas var nodrošināt iespēju vien, runāt vienā balsī, ir vēlama un veicināma Pat labāk ES daudzās vietās ir tikai novērotāji, un līdz ar to e, ES pārstāvniecība ir tāla no optimālās. Pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās pagaidu risinājumi nepalīdz ES pārstāvniecības kvalitāti uzlabot un drīzāk e, saglabos status quo. Tas nav apmierinoši īpaši, kā komisārs Rēns sacīs, šajā mēnesī komisija uzskata, ka es un dalībvalsts kopīgajās interesēs ir e, panākt uh, pakāpeniski ES e, vienotu pārstāvnieci vismaz attiecībā uz SVF. Komisija. Kādu pieeja vēlētos redzēt? Tīri likumdošanas ziņā esošās ES likumdošanas e, piemērošana uzraudzības jomā, kuras pat laban pārskata parlamentārā padoma, droši vien e, dos vēl lielāku uh, pamatu tam, ka mūsu pārstāvniecībai jābūt vienotai starptautiskās institūcijās saskaņā 17. pāntu. Uh, Um, un tas ir, tad būtu saskaņā ar 17. Lisabons līguma pāntu. Šai parlamentālajai debatē mēs piešķiram lielu nozīmu, nozīmi, un atkal mēs apstiprinām, ka esam gatavi cieši sadarboties ar referentu, ar referentiem un komiteju kopumā. Īpaši apsveicam ekonu uzklausīšanu kas notiks 27. jūnijā par globālu ekonomisko pārvaldību. Ja jums ir jebkāda veida pienesums no mūsu puses eh, nepieciešams, mēs to sniegsim ar prieku. Paldies, priekšsēžkungs. Paldies, došākā vārdu referentam. <clears throat> Paldies, priekšsādātāji. Un paldies par dažādiem viedokļiem. Man ir tikai divas tādas vispārīgas pārdomas. Es domāju, ka tas ir svarīgi, ka mēs apspriežam, kādu rezultātu mēs vēlamies panākt ar šo procesu realitātē, kādu, um, tātad pie kā mēs vēlamies, lai globālā pārvaldība noveda, jo bieži vien, kad mēs runājam par globālo pārvaldību, man ir sajūta, ka daži kolēģi uh, tā kā uh, domā par valdību, par ekonomisko valdību, bet tas nekad nebūs īstenojams. Un tādējādi mēs zaudēsim iespēju ietekmēt tās lietas, kuras varam ietekmēt. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs uh, vērstos uz tām lietām, kuras var sasniegt globālā līmenī. Otrkārt, dažkārt, kad mēs runājam par globālo ekonomiku, man ir sajūta, ka Daži kolēģi pēdējās desmitgades uzskata par katastrofālām, bet tā tas nav. Pēdējās desmitgades globālajā ekonomikā ir eh, nesušas milzīgas pārmaiņas, un Siklonas kungs to minēja. Daļa no problēmām ar kurām mēs saskaramies, ir tieši šīs ātrās pārmaiņas dēļ globālās ekonomikas struktūrā, jo vēl nesen tā bija Amerika un eh, Rietuma Eiropa, un liela daļa globālo institūciju uz to balstās. Mēs diskutējām par Pasaules banku un SVF, Pasaules banku būtu jāvada amerikānim un SVF Eiropietim. Tāds bija šis uh, modelis, bet tagad ir citi laiki. Un vispārīgi runājot, tā ir laba lieta, bet tas mums rada jauns izaicinājums. Un pie tā ir uh, jāpievēršas. Siklūnas kungs norādīja uz to, ka mēs piedzīvojām finanšu sabrukumu, un tad mums jājautā arī, ko mēs varam darīt ar globālo pārvaldību, lai izvairītos no šādas situācijas nākotnē. Uz to vajadzētu koncentrēties. Un tad, ja mēs diskutējam par uh, to, ar ko tad mums šeit ir darīšana, un uh, es domāju, ka liela daļa pārpalikuma pasaules ekonomikā uh, ir tieši deficīta dēļ citur pasaules ekonomikā. Un deficītus bieži vien izraisa nacionāla politika. Nevienmēr, bet uh, ļoti bieži mēs raugāmies uz ASV ekonomiku. Tad, uh, protams, mēs redzam, ka monetārās politikas trūkumi ir uh, ietekmējuši uh, Eh, Amerikas deficītu un eh, līdz ar to Ķīnas ekonomikas pārpalikumu, un tas ir saistīts. Un no šī skata punkta, manuprāt, ir svarīgi, lai globālajā pārvaldībā mums būtu tāds eh, noteikumu ietvers attiecībā uz monetāro politiku, to daļu, kas ietekmē pasaules ekonomiku un arī uh, uz tām uh, valūtu likmēm, kas ietekmē citus, un uh, arī valstu deficītiem ir jābūt noteikumiem. Mēs zinām, kā tas vien, ietekmē citus šeit Eiropas Savienībā, mums tas nav vienam jāstāsta. Un tie ir uh, svarīgākie jautājumi, pie kuriem ir jāpievērš tā vairāk. Un tad mēs diskutējam par dažādiem institūcijām un uh, visas institūcijas, formālās vai neformālās, eh, kas mums ir, ir ar saviem plusiem un mīnusiem. Tas jāsaka godīgi. ANO te tika minēts. Es nedomāju, ka tā būtu piemērotākā vieta, kur veidot ekonomikas globālo pārvaldību. Un uh, vajadzētu varbūt kaut ko līdzīgu. Tātad tā būtu katastrofa, ja mums būtu ekonomikas jomā tāda kā cilvēktiesība komisija. Uh, mums ir jāapspriež, kā izmantot šīs pastāvošās struktūras. G20 ir svarīgs, jo tās ir svarīgas ekonomikas. Bet tā ir ļoti tāda nejauša izvēle. Zviedrija un Malta nav G20 sastāvā, bet tā nav vienīgā problēma. Tā ir tāda nejauša izvēle, jo dažas ekonomikas varētu tikpat labi būt tur, un tās, kas uh, tur ietilpst, tās tikpat labi var, tur varētu tur arī ne, neietilpt. Un tad ir jautājums, kāpēc uh, jādefinē svarīgākās ekonomikas pēc to kādreizējā izmēra, kāpēc neņemt vērā uh, šīs te jaunatīstītās ekonomikas, kas tikko ir uh, attīstījušās. Uh, vai arī, piemēram, pievērsties tām ekonomikām, kurām ir laba pārvaldība, um, pretstatām tām, kurām ir slikta pārvaldība. Es vienkārši to pieminu, lai parādītu, kādas ir problēmas, kuras mēs dažkārt neapspriežam. Es domāju, ka G20 ir uh, svarīgs temats, bet uh, redzam, ka ir bijušas problēmas ieviešot G20 lēmumus. Tika minētas nodokļu paradīzes un arī citas lietas, vai kapitāla prasības un virkni citu lietu. Un ja mēs varētu rast simbiozi starp G20, SVF un visiem citiem, tad uh, tas būtu vērtīgi un ir vērtīgi mēģināt to sasniegt. Es nedomāju, ka mēs uh, sasniegsim rezultātu, ja mēs centīsimies regulēt ekonomiku. Bet mēs varētu panākt uh, tādu kā noteikumu ietveru globālajai ekonomikai, un tur ir atšķirība. Paldies visiem par izteiktiem komentāriem, viedokļiem, un paldies arī komitejas prezidentūrai par to, ka beidzot varējām organizēt šīs diskusijas komitejā Um, pārāk laicīgi šīs diskusijas nenotika, bet vismaz mums bija šodien iespēja par to diskutēt. Paldies! Vuelvo a anunciar que el, el, el lunes... Gribu paziņot, ka pirmdien eh, pulks pulksten četros pēcpusdienā, 27. datumā tas notiks, puspublisku uzklausīšana ar jums zināmiem uh, uzaicinātām personām. 29. septembrī būs balsojums šajā komitejā, lai plenārsēdē varētu balsot 1. oktobra plenārsēdē, ja neviens eh, neiebilst un referents neiebilst, tad šo punktu varu slēgt. Citi jautājumi tādu nav. Nākamā sanāksme pirmdien, 27. datumā, kā jau es sacīju iepriekš, un ar to mēs esam pabeiguši mūsu darbu šodien.